ilgāk, saka priekšsotāji. Labi, tagad laiks ir uzņemts. Lūdzu, desmit sekundes. Nē, es nesākšu uzņemt laiku no sākuma. Tā tad.